So, ladies and gentlemen. Dāmas un kungi, darbie kolēģi. Mēs sāksim šodienas um, AFET komitejas otro daļu. 14. darba kārtības punkts. Ziņojuma projekts uh, par 2018. Uh, gada komisijas ziņojumu par Serbiju. Kolēģi, jūs zinat, ka mums uh, Mūs sagaida balsošana. Ir sarežģīti. Ja Knuts Fleckensteins uh, man aicina, cik ātri vien iespējams balsot, un no otras puses uh, Zosņēca kungs, kas man saka, es esmu pārāk uh, ātri. Nu, mēģināšu sabalansēt šīs divas pretrunīgās uh, tendences, bet es, protams, ļoti uzmanīgi uzklausīšu, ko sociāldemokrāti man saka. Mēs varētu tagad sākt, man nav nekādu paziņojumu, mēs varam uzreiz sākt balsot. Tātad sāksim. Lūdzu, strādāsim ļoti uzmanīgi. Sākam. Kompromiss numur viens. Jā, lūdzu. Mēs uh, balsojam par dokumentu par Serbiju. Četrpadsmitais darba kārtības jautājums ziņojums par Serbiju. Sāksim kompromisu numur viens par pret atturas pieņemts. Kompromiss numur divi par pret atturas pieņemts. Kompromiss trīs par pret atturas pieņemts pieņemts. Kompromiss 4 par pret atturas pieņemts. Kompromiss 5 par pret atturas pieņemts. Kompromiss 6 par atvainojiet. 59. Šalca kunga grozījums. Nu, kādēļ jūs traucējat manam darbam? Kas par Šalca kunga ziņojumu par pret atturas noraidīts. Kompromiss 6 par pret atturas pieņemts. Kompromiss 7 par pretaturas pieņemts. Kompromiss 8 par pretaturas pieņemts. Grozījums 84 Šafhauser kungs par pret atturas pieņemts. Šafhauser kungs, nu kādēļ jūs balsojat, nebalsojat par jūsu grozījumu?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 atturs pieņemts. Kompromiss 26 par pret atturas pieņemts. Grozījums 235 par pret atturas pieņemts. 236 par pret atturas. Pārbaudīsim. 238. grozījums. Sākam balsot. We have 56, 57 colleagues on board. Tātad uh, trīs vēl nav nobalsojuši. 58 kolēģi balsojuši. Beidzam balsot pieņemts. 32 pār 18 pret. 228 par pret atturas. Pārbaudīsim. 228 sākam balsot. Four colleagues are still. Četri kolēģi aizvien vēl nav iesaistījušies. Trīs. Beidzam balsot. Pieņemts. 237 par. Pret. Atturas. Atkal pārbaudīsim 237. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Un vai mums jābalso par visiem apsvērumiem? Jā, liekas, kā jā. 17 līdz 21 pār pret atturas pieņemts, 22 pār pret atturas noraidīts, 23 pār pret atturas noraidīts, 24 pār pret atturas noraidīts, 25 pār pret atturas noraidīts. 26 par, pret, atturas, pieņemts. 27. Jūs gribat pārbaudīt? Jā, labi, 26. pārbaudam, sākam balsot. Delī un Boškor grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts 43 pār 5 pret 27 pār pret atturas pieņemts 28 par, pre, 28. lūdzu par, pret atturas. Pārbaudīsim 28. šalca kunga grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts.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 Pārbaudīsim 33 un 34. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Pirmais par pret atturas noraidīts. Kompromiss 27 par pret atturas pieņemts.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 atturas. Man liekas, ka a, noraidīts, taču labāk pārbaudīsim. Sākam balsot. Vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Un tad 16 par. Pret. Atturas noraidīts elektroniskais balsojums par šādā veidā ar rediģēto ziņojumu projektu. Sākam balsot. Aizvien vēl viens balsotājs trūkst. Beidzam balsot. Pieņemts 49 pār 3 pret. Sveicam referentu. Nākamais ir 14. darba kārtības jautājums komisijas ziņojums par Kosovu. Vai referents vēlas uzstāties? Nē. Tad sāksim. 30 par pret atturas noraidīts, 31 par pret atturas noraidīts, 32 par pret atturas pieņemts, kompromiss 1 par pret atturas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 Pārbaudīsim 48. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Motiskais grozījums numuru 1 par pret atturas pieņemts.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 atturas noraidīts. Kompromiss 19 par pret atturas pieņemts. 188 par pret atturas noraidīts. 189 par pret atturas pieņemts. 20. kompromiss par pret atturas pieņemts. 195 adaktusam grozījums. Bet tas ir tas pats? Nē, liekas, ka nē. Bet viņš taču tagad ir Zviedrijas parlamenta deputāts. Nu, labi. Kas par Zviedrijas parlamentu? Par pret atturas. Pārbaudīsim labāk. 195. Mm, sākam balsot. Five colleagues missing. Pieci kolēģi nav balsojuši. Lūdzu. Adaktusson is missing. Adaktus un kungs nav klāt. Beidzam balsot. Noraidīts. 121. kompromiss pārpret atturas pieņemts. Kompromiss 22 pārpret atturas pieņemts. 207 par pret atturas noraidīts. 208 Milans Mons par pret atturas noraidīts. 209 par pret atturas pieņemts.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 Beidzam balsot. Pieņemts. 30 pār 20 pret. Apsvērumu 10 pār pret atturs noraidīts, 11 pār pret atturs noraidīts, 12 pār, 13 pār pret atturs noraidīts, 14 pār pret atturs noraidīts, 15 pār pret atturs noraidīts, 16 pār pret atturs noraidīts Pieņemts. Nākamais būs 18 Šafhauser par pretaturas noraidīts. 19 par pretaturas noraidīts. 20 par pretaturas noraidīts. 21 par pretaturas noraidīts. 22 par pretaturas noraidīts. 23 par pret atturas. Hm. Pārbaudīsim 23. sākam balsot. Beidzam balsot. 37 par mīnus 20 pieņemts. Nākamais būs apsvērums 24 par pret atturas norādīts. 25 par pret atturas norādīts, 26 par pret atturas norādīts, 27 par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 pretaturs noraidīts 6 par, pretaturs noraidīts 7 par, pretaturs noraidīts 8 par, pretaturs. Pārbaudīsim numuru 8, postkundze. Beidzam balsot. Pieņemts 31 par 20 pret 9 par pret atturas liberāļi balso laikam pret. Tātad pārbaudīsim arī devīto. Nu, liberāļus šoreiz nevarēja redzēt. Tātad sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts 28 par 24 pret. Tātad turpināsim elektroniskais balsojums par. Nē. Saka priekšsādātais elektroniskais balsojums. Sākam balsot. Sākam balsot. Divi kolēģi vēl nav nobalsojuši. Viens kolēģis atsakās piedalīties jebkurā balsojumā. Es gribētu zināt, nu, kāds būtu šis psiholoģiskais iemesls šādai rīcībai. Katrā gadījumā beidzam balsot, pieņemts 42 balsts pār 10 pret 6 atturējušies. Sveicu Igoru Šoltes. Nāmais, nākamais 15 darba kārtības punkts komisijas ziņojums par Montenegro. Ziņotā referents ir Čārlis Tānoks, vai jūs gribat kaut ko teikt? Nē, paldies, sāksim uzreiz balsiet, balsot. Man liekas, ka viss jau tika pateikts vakar. Nu, sāksim. Grūzījums numur 9 par pretaturas. Noraidīts 10 par pretaturs pieņemts, 11 par pretaturs pieņemts, 12 par pretaturs pieņemts, kompromiss 3 par pretaturs pieņemts. Grozījums numur 16, madam uh, postkundze par pretaturs. Mm, atturās, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 29 pār 27 pret. 17 kukāns pār pret atturas pieņemts. Kompleks 4 pār pret atturas pieņemts. 25 pār pret atturas. Pārbaudīsim kaut šo kongu grozījumu numur 25.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 pret atturas noraidīts, 37 par pret atturas. Pārbaudīsim 37. Beidzam balsot, noraidīts. 39 par pret atturas pieņemts, 40 par pret atturas pieņemts. Kompromiss 7 par pret atturas pieņemts. 41 par pret atturas pārbaudīsim. Sākam balsot. Trīs, divi kolēģi nav nobalsojuši. Beidzam balsot. 28 pār 27 pret pieņemts. Četrdesmit ceturtais Kovačevs par pret atturas pieņemts, kompromiss astoņi par pret atturas pieņemts, kompromiss deviņi par pret atturas pieņemts, kompromiss desmit par pret atturas pieņemts, kompromiss vienpadsmit par pretaturs pieņemts, kompas 12 pār pretaturs pieņemts, kompas 13 pār pretaturs pieņemts, kompromiss. Nē, 67, kas tāldo pār pretaturas. Pārbaudīsim 67. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 69. atkrīt, 70. par pret atturas pieņemts. Bet pārbaudīsim 70. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss 14 pār pret atturas pieņemts. 76 pār pret atturas noraidīts. Kompromiss 15 pār pret atturas pieņemts. 83 pār pret atturas pārbaudīsim 83. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 16. kompromiss pārpret atturas pieņemts. 89. divās daļās Piculs kungs lūdzas pirmā daļa par pret atturas pārbaudīs. Sākam balsot. Beidzam balsot. Ļoti skaidri pieņems otrā daļa par pret atturas noraidīts. 92 par pret atturas. 92. jāpārbauda. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 93 par pret atturas pieņemts. 94 par pret atturas pieņemts. 96 par pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim, jā, pārbaudīsim 96. Sākam balsot. Beidzam balsot. 28 pār 27 pret pieņemts. 95 par pret atturas noraidīts. Kompromiss 17 par pret atturas pieņemts. Kompromiss 18 par pret atturas pieņemts. 107 Andru Lakis un Martins par pret atturas pieņemts Pieņemts. 108. par pret atturas pieņemts, 110 par pret atturas pieņemts, 111 par, kas tālda 110 to pārbaudam, sākam balsot. 110. 110 mēs arī beidzam balsot. 49 pār 7 pret pieņemts. 111 par pret atturas noraidīts. 114 par pret atturas. Atkal pārbaudīsim 114. sākam balsot. Beidzam balsot. 28 pret 28 noraidīts. 114 par pret atturas pieņemts, kompromis 19 par pret atturas pieņemts, 118 par pret atturas. Pārbaudīsim 118. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 119 par pret atturas Pārbaudīsim atkal. Atvainojiet, 119. 119. mezeriņš. Beidzam balsot. Arī pieņemts kompromiss 20 par pretaturas. Pieņemts 123 par pretaturas. Pieņemts 124 par pretaturas. Pieņemts 125 par pretaturas. Pieņemts 127 par pretaturas pieņemts 128 par pret atturas noraidīts 128, 29 par pret atturas. Mums būs jāpārbauda 129. Man liekas, ka pret, bet labāk pārbaudīsim. Un beidzam balsot. Noraidīts. 130 par pret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 pret atturas pieņemts. 138, 3940 par pret atturas noraidīts. 141 par pret atturas noraidīts. Se, numur 6 par pret atturas noraidīts. Kompromiss 2 par pret atturas pieņemts. Nākamais grozījums numur 1 un 2, jo identiski par pret atturas noraidīti. Jūs gribat pārbaudīt. Pirmais, otrais grozījums, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromiss viens par pret atturas pieņemts. Grozījums numur 5 par pret atturas pieņemts pārbaudīsim numur 5, sākam balsot. Un beidzam balsot. Pieņemts. Balsojam par noslēdzošo balsojumu ar grozījumiem par. Respektīvi sākam balsot. Divi kolēģi nav nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts 47 pār 5 pret. Sveicam Čārlis Zutānok un nākamais starpkārtības punkts numur 17 komisijas ziņojums par Maķedoniju. Ivo Vaiglas lūdzu. Paldies, priekšādātāji, man nav nekas piebilstams. Labi, tad varam sākt balsot un sāksim ar 31. grozījumu. Saku Rafas skundze par, pret, atturas noraidīts. Trešais kompromiss par pret atturas pieņemts. Ceturtais kompromiss par pret atturas pieņemts. Piektais kompromiss par pret atturas pieņemts. 57. Kovaču grozījums par pret atturas pārbaudīsim. Vai šķiet, ka noraidīts? Closed. Beidzam balsot. 27 pret 26 par norādīts. Mūtisks grozījums numur 2 par pret atturas pieņemts. Mūtisks grozījums numur 3 par pret atturas pieņemts. 60. Šafhauza grozījums par pret atturas noraidīts. 61. par pret atturas pieņemts. 6. kompromiss par pret atturas pieņemts. 69. kas saldo par pret atturas pieņemts. 70. par pret atturas noraidīts. 7. kompromiss par pret atturas pieņemts. 76. par pret atturas noraidīts. 77. par pret atturas noraidīts. 78. par pret atturas noraidīts. 79. vistisen grozījums par pret atturas noraidīts. 80. par pret atturas pārbaudīsim 80. sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 81. Džambatska grozījums par. Pret. Neredzu rokas. 81. par. Septiņi kolēģi nav. Seši nav. Pieci. Četri. Labi. Beidzam balsot. 39 pār 8 pret pieņemts. Pēters, Pēterle un pārējie par, pret, atturas, pieņemts. 83. Vistisena grozījums par, pret, atturas, norēdīts. 84. par, pret, atturas, pieņemts. 85. par, pret, atturas, pārbaudīsim 85. pikulas grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 25 pār 26 pret. 8. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 93. par, pret, atturas, norādīts. 92. par, pret, atturas, norādīts. 91. par, pret, atturas, pieņemts. 9. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 98. Kovačeva par, pret, atturas pieņemts. Pārbaudīja 98. Andrei, nāciet iekšā. Šīs ir ļoti svarīgs balsojums, pats svarīgākais jūs politiskajā karjerā. Trīs trūkst. Beidzam balsot. Pieņemts. Desmitais kompromiss par, pret,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 11. kompromiss par pret atturas pieņemts. 115. sakarafas par pret atturas pārbaudīsim 115. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 28 pār 26 pret. 12. kompromiss par pret atturas pieņemts. 123. kas tāldo par pret atturas pieņemts. 13. kompromiss par pret atturas pieņemts. 128. par pret atturas pieņemts. 129. par pret atturas pieņemts. 130. par pret atturas pieņemts. 131. mezerīčs par pret atturas noraidīts. 132. par pret atturas Pārbaudīsim 132. sākam balsot. Beidzam balsot. Norēdīts. Es atvainos pieņemts. 133. Kas tādo par? Pret? Atturas? Pārbaudīsim 133. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Čembatskī 134. par pret atturas pieņemts. 135. par pret atturas noraidīts. 136. par pret atturas pārbaudīsim 136. sākam balsot. The vote is closed. Un beidzam balsot. Noraidīts. 14. kompromiss par pret atturas pieņemts. 148. pār pret atturas pieņemts, 147. pār pret atturas pieņemts, 148. pār pret atturas noraidīts, 149. pār pret atturas pieņemts, 15. kompromiss pār pret atturas pieņemts, 154. pār pret atturas pieņemts, 155. pār pret atturas noraidīts, 156. pār pret atturas norādīts. 157. par pret atturas pieņemts. 159. Džambatskī par pret atturas pārbaudīsim 159. sākam balsot. Beidzam balsot. Pilnīgi skaidrs, ka pieņemts. 160. par pret atturas noraidīts. 161. pār pret atturas noraidīts. 162. pār pret atturas noraidīts. 163. pār pret atturas noraidīts. 164. pār pret atturas pieņemts. 165. pār pret atturas 165. pārbaudīsim. Sākam balsot! Beidzam balsot. Pieņemts. 166. 167. par, pret, atturas. Pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 168. postas grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 169. par, pret, atturas, pieņemts. 170. par, pret, atturas, noraidīts. 171. par, pret, atturas, noraidīts. 16. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 179. par, pret, atturas, noraidīts. 180. par, pret, atturas, pieņemts. 181. par, pret, atturas, pieņemts. 182. pār pret atturas pieņemts. 17. kompromiss pār pret atturas pieņemts. 18. kompromiss pār pret atturas pieņemts. 196. pār pret atturas jāpārbauda 198. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Simt deviņdesmit septītais pastas grozījums pār, pret, atturas. Pārbaudīsim 197. grozījumu. The vote is closed. Beidzam balsot. Noraidīts. 198. par, pret, atturas, pieņemts. 199, 199. par, pret, atturas, noraidīts. 200. par, pret, atturas, pieņemts. 201. par, pret, atturas, pieņemts. 202. par, pret, atturas, pieņemts. 203. par, pret, atturas, pieņemts. 204. par, pret, atturas, pieņemts. Noraidīts. 205. par pret atturas noraidīts. 19. kompromiss par pret atturas pieņemts. 212. divās daļās pirmā daļa par pret atturas pieņemta. Otrā daļa par pret atturas noraidīta. 214. kukana grozījums par pret atturas pieņemts.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 Tagad eh, apsvērumi. Pirmais kompromiss pār pret atturas pieņemts, otrais kompromiss pār pret atturas pieņemts, 17. pār pret atturas. Pārbaudīsim 17. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 18. kompromiss par, pret atturas bija noraidīts. 19. par, pret atturas noraidīts. 20. pār pret atturas noraidīts, 21. pār pret atturas noraidīts, 22. pār pret atturas noraidīts, 23. pār pret atturas. Pārbaudīsim 23. sākam balsot. Beidzam balsot. Skaidrs, ka pieņemts. 24. pār pret atturas noraidīts. Mutiskas grozījums numur 1 pār pret atturas pieņemts. 26. pār pret atturas noraidīts. Trīsdesmitais par pret atturas pieņemts. Ievilkumi pir... otrais par pret atturas pieņemts Pārbaudīsim otro. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Nē. Nākamais atkrīt, pēc ko to pieņemam. Trešais par, pret, atturas, noraidīts. Ceturtais par, pret, atturas, noraidīts. Piektais par, pret atturas pieņemts. Sestais par pret atturas norādīts, bet pārbaudīsim, sākam balsot. Tātad beidzam balsot. Noraidīts 28 pret 27. Septītais par pret atturas norādīts. Tagad tāds elektroniskais balsojums par ziņām projektu ar grozījumiem. Sākam balsot. Three colleagues missing, two colleagues missing. Trīs kolēģi trūkst, divi trūkst, viena trūkst. Kurš ir tas viens cilvēks, kas nepiedalās vienā balsojumā, vai viņš ir aizmidzis? The vote is closed. Beidzam balsot. 47 pār 9 pret 1 atturas. Apsveicam! Tagad balsosim par nākamo ziņojumu. Komisijas ziņojums par Albāniju. Knuts Fleikenšteins ir, eh, ir referents, vai viņš vēlas izteikties? Nu, kāds desmit minūtes varbūt. Nē, nē. Eh, paldies visiem, kas eh, piedalījās šī ziņojuma gatavošanā. Paldies! Labi, paldies! Sāksim ar 22. grozījumu par pret, atturas, pieņemts. Otrais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 30. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Trešais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Ceturtais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Piektais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 47. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Sastais kompromiss par pret atturas pieņemts. 55. par pret atturas pieņemts. 56. par pret atturas pieņemts. 57. par pret atturas pieņemts. 58. par 57. pārbaudīt. Labi, sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. Labi. 58. pār, pret, atturas, pieņemts. 59. pār, pret, atturas, pieņemts. 60. pār, pret, atturas, noraidīts. Pārbaudīt, labi. 60. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. 50 pret 4. Labi. Tātad to mēs pārbaudījām, un tagad septītais kompromiss pār pret atturas pieņemts. Sešdesmit septītais. Kas tādo par? Pret atturas noraidīts. 68. pār, pret, atturas, pieņemts.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 94. kukana grozījums par pret atturas pieņemts. 98. posta par pret atturas. Pārbaudīsim 98. sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. Simtais grozījums Sošņērca kungs par pret atturas noraidīts. 111. Ne, 101. Un 102. par pret atturas noraidīts. 103. par pret atturas noraidīts. 104. par pret atturas pieņemts. Pārbaudīt 104. sākam balsot. Un beidzam balsot. Pieņemts. 11. kompromiss par pret atturas pieņemts. 111. par pret atturas pieņemts. 112. par pret atturas pieņemts. 113. par pret atturas 113. pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot noraidīts. 114. pār pret atturas noraidīts. 115. pār pret atturas pieņemts. 116. pār pret atturas pieņemts. 12. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 120. par, pret, atturas noraidīts. 121. par, pret, atturas noraidīts. 122. par, pret, atturas. Pārbaudīsim 122. Helmuta Šalts grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 13. kompromiss pār pret atturas pieņemts, 128. Eh, pār pret atturas pārbaudīsim 128. sākam balsot. Diezgan skaidri redzams, beidzam balsot. Pieņemts 129. pār pret atturas sākam balsot. Elektroniskais balsojums 129. grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts. 130. par, pret, atturas. Jāpārbauda 130. 130. 130. Beidzam balsot. Pieņemts. 131. par, pret, atturas, pieņemts. 132. par, pret, atturas, jāpārbauda 132. Sākam balsot. Beidzam balsot. Skaidrs, ka pieņemts. 133. pār pret atturas pieņemts. 14. kompromiss pār pret atturas pieņemts. 145. pār pret atturas noraidīts. 15. kompromiss pār pret atturas pieņemts. 154. pār pret atturas noraidīts. 158. par, pret, atturas pieņemts. 157. divās daļās pirmā daļa par, pret, atturas pieņemta. Otrā daļa par, pret, atturas norādīta. 158. par, pret, atturas pieņemts. 159. par, pret, atturas pieņemts. 160. par, pret, atturas pieņemts. 161. par, pret, atturas, norādīts. 162. par, pret, atturas, pieņemts. 163. par, pret, atturas, pieņemts. 164. par, pret, atturas, pieņemts. 165. par, pret, atturas, pieņemts. 168. par, pret, atturas, pieņemts. Vai tas bija pieņemts? Jā. 167. par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 174. par pret atturas pieņemts. 175. par pret atturas norādīts. 176. par pret atturas norādīts. Apsvērums sestais par pret atturas pieņemts. Pirmais kompromiss par pret atturas pieņemts. Desmitais grozījums par pret atturas norādīts. Vienpadsmitais par pret atturas pieņemts. Divpadsmitais par pret atturas pieņemts. 13. par pret atturas pieņemts. 14. par pret atturas noraidīts. 15. par pret atturas pieņemts. 16. par pret atturas noraidīts. Mūtiskais grozījums numur 1 par pret atturas pieņemts. Tagad 18. kukana grozījums par, pret atturas pieņemts. 19. par, pret atturas pieņemts. 20. par, pret atturas. Pārbaudīsim 20. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 21. par, pret atturas pieņemts. Ievilkumi pirmais par, pret, atturas, pieņemts. Otrais par, pret, atturas, pieņemts. Trešais par, pret, atturas, pieņemts. Ceturtais par, pret, atturas, pieņemts. Piektais par, pret, atturas, pieņemts. Vai tagad jau ir pienācis elektroniskais balsojums par ziņojumu ar grozījumiem? Jā, tad sākam balsot. Is... Beidzam balsot. Pieņemts 44 balsis par. Sirsnīgi apsveicam referentu. So we have another viens garš balsošanas saraksts mums priekšā ar daudziem kompromisiem. Un es pie tam noticēt. Labi, ķeramies klāt. Pirmais kompromiss par. Pret atturs pieņemts. Otrais kompromiss par. Pret atturs pieņemts. Es nepieminēju, ka balsojam par um, ziņojumu par Grūziju. 31. grozījums Tankungs par pret atturs pieņemts Pieņemts. Trešais kompromiss par pret atturas pieņemts. Piektais kompromiss par pret atturas pieņemts. Ceturtais kompromiss par. Ak, nē. 46. grozījums Mavikina kungs, kur jūs esat tātad par, pret, atturs, pieņemts. 47. par, pret atturs pieņemts. 48. tika par laimi atsaukts. 4. kompromiss par pret atturs pieņemts. Pievēršamies sastajam kompromisam par pret atturs pieņemts. 55. 55 atsaukts. 16. mamikīna kungam par pret atturs pieņemts. Sabiedrības kompromiss par pretaturs. Pieņemts Astoties kompromiss par pret atturs. Pieņemts. 74. grozījums. Nu, pat atsaukts. Jā, ļoti labi. No nu, Jurova kunga. 9. kompromiss par pret atturs. Pieņemts. Un 10. par pret atturs. Pieņemts. 11. par pret atturs. Pieņemts.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 Es atvainojos, es aizsteidzos priekšā notikumiem. 12. kompromiss par pret atturs pieņemts. Tagad 106. vicepriekšsēdētāja grozījums par pret atturs noraidīts. 109. par pret atturs. Pārbaudīsim 109. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 13. kompromiss par pret atturs pieņemts. 14. kompromiss par pret atturs pieņemts. 127. par pret atturs pieņemts. 15. kompromiss par pret atturs pieņemts. Simtu četrdesmitais šalts kungs par pret nāturs pieņemts. Pieņemts. 141. par pret atturs pieņemts. Pārbaudīsim 141. Un beidzam balsot. Pieņemts. 163. kas taldo par pret atturs norādīts. Harmsas kundze 104. par pret autors noraidīts. Sešpadsmit kompromiss par pret autors pieņemts. Septiņpadsmit kompromiss par pret autors. Pārbaudīsim 17. kompromisu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 18. kompromiss par pret atturs pieņemts. 19. kompromiss par pret atturs pieņemts. 20. grozījums par pret atturs pieņemts. 21. grozījums par pret atturs pieņemts. 22. kompromiss par pret atturs pieņemts. 23. kompromiss par pret atturs pieņemts. Inta 5. Nu, ko šī inta cilvēki dara ar mūsu ziņojumiem par? Pret. Autors. Pieņemts. 24. kompromiss par. Pret. Autors. Pieņemts. Inta 4. Par. Pret. Autors. Pieņemts. 25. kompromiss par. Pret. Autors. Pieņemts. 219. par. Pret. Autors. Pieņemts.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 Citāti pirmais par pret atturs pieņemts. Otrais par pret atturs pieņemts. Trešais par pret atturs pieņemts. Ceturtais par pret atturs pieņemts. Piektais atsaugs. Sastais par pret atturs pieņemts. Septītais par pret. Pārbaudīsim septīto. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Balsojam elektroniski par ziņojumu projektu ar grozījumiem. Sākam balsot. Desmit kolēģi nav nobalsojuši. Lūdzu, mostieties. Septiņi, pieci, četri nav nobalsojuši. Un pēdējais aicinājums. Beidzam balsot. 43 pāri, 7 pret, 1 atturs. Apsveicam Andreju Mamikinu kungu. Tagad ziņojuma projekts par ES un Moldovas asociācijas nolīgumu īstenošanu. Referents Astrovevičus kungs vēlties izteikties. Paldies! Dievs svētī Moldovu! Jā, Moldova un mūsu komiteju. Vai mēs varam balsot par to komentārus no zāles? Labi, ķeramies klāt. Pirmais kompromiss par pret atturs pieņemts. Otrais kompromiss par pret atturs pieņemts. Trešais kompromiss par pret atturs pieņemts. Treš, ceturtais kompromiss par pret atturs pieņemts. Piektais kompromiss par pret atturs pieņemts. Sastais kompromiss par pret atturs pieņemts. 55. Helmšots par pret atturs noraidīts. Piecdesmit astotais līdz sešdesmit piektais. Vai mēs varam balsot blokā? Nē. S un D ir pret.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 pieņemts. 64. par pret atturs pieņemts. 65. par pret atturs. Pārbaudīsim 65. vēlreiz. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Sabiedrības kompromiss par pret atturs. Pieņemts. 77. Austrevičus par pret naturs pieņemts. 8. kompromiss par pret naturs pieņemts. 9. kompromiss par pret naturs pieņemts. 93. grozījums par pret naturs noraidīts. 94. par pret naturs noraidīts. 10. kompromiss par pret naturs pieņemts. 106. Nikolai kungs par pret naturs pieņemts. Pārbaudīsim 106. Sākam balsot. Un beidzam balsot. Pieņemts. 11. kompromiss pār pret ātvars pieņemts. 109. grozījums pār pret ātvars noraidīts. 12. kompromiss pār pret Nē, 12. 13. punkts. Par. Pret. Atturs. Pārbaudīsim. 12. kompromiss sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 35 par, 17 pret. 13 kompromiss par. Pret. Atturs. Pieņemts. 153 par. Pret. Atturs. Norēdīts. 14. kompromiss par pret atturs. Pārbaudīsim 14. kompromisu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 165. Šofhauser kungu grozījums par pret naturs. Noraidīts. 15. kompromiss par pret naturs. Pārbaudīsim 15. kompromisu protokola pēc. 15. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. 68 par 2 pret urām. Inta 15 par pret naturs. Pieņemts. Inta 11 par pret naturs. Pieņemts. 16. kompromiss par pret naturs. Pieņemts. 175 par pret naturs. Pieņemts.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 apakšdaļas 51. par pret naturs. Nu, pārbaudīsim 57. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts ar tādu visai vairākumu. Nelielu. Tagad apsvērumu punktu. Piektais grozījums par pret atturs pieņemts. Sastais par pret atturs pieņemts. Septītais par pret atturs pieņemts. Mutiskais grozījums viens par pret atturs pieņemts. Inta trīs par pret atturs pieņemts. Mutiskais grozījums divi par pret atturs pieņemts. Inta 5 par pret atturs pieņemts. Inta 6 par pret atturs pieņemts. Desmitais par pret pret atturs pieņemts. 11. par pret atturs pieņemts. 12. par pret atturs. 12. pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 13. par pret atturs. Pārbaudīsim arī 13. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad citādi par pirmais, par pretnators. Pārbaudīsim pirmo, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrais par pret. Atturs noraidīts. Trešais par pret autors pieņemts. Ceturtais par pret autors pieņemts. Elektroniskais balsojums par ziņojumu projektu ar grozījumiem. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 31 par, 5 eh, pret, eh, Dievs sveitī referentu. Apsveicu. Nu, Pirms pēdējais balsojums, iedomājieties, 20. punkts. Starposma ziņojums par daudzgad finanšu schēmu 2021. un 2027. gadam parlamentu nostāja ar nolūku panākt vienošanos. Atzinumu sagatavotājiem arī šis šākes kundze, vai viņa ir zālē? Nē. Tad viņa droši vien neko nevarēs teikt. Pievēršamies balsošanas sarakstam. Pirmais kompromiss par pret atturs pieņemts. Otrais kompromiss par pret atturs pieņemts. 13. grozījums divās daļās. Pirmā daļa par pret atturs. Pārbaudīsim, sākam balsot. 13. grozījums pirmā daļa. Beidzam balsot. Pieņemts. 13. grozījums otrā daļa par pret pret atturs norēdīts. 16. par pret atturs pieņems. 15. par pret atturs pieņemts. 3. kompromiss par pret atturs pieņemts. 4. kompromiss par pret atturs pieņemts. 26. Jordi Solē par pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim 26. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 27. kas tālāk un grozījums par pretnaturs. Norēdīts 28. par pretnaturs. Pieņemts. 29. par pretnaturs. Norēdīts. 30. par pretnaturs. Norēdīts. 31. par pretnaturs pret atturs noraidīts. Pārbaudīsim 31. sākam balsot. Beidzam balsot, noraidīts. 32. par pret atturs. Pārbaudīsim 32. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 33. Džordijs Olēm par un pret atturs. Nu, būs jāpārbauda arī šīs. 33. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Elektroniski balsojumi par uh, ziņojumu projektu ar izdarītiem grozījumiem. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 35 pār 4 pret 11 atturs. Dear colleagues, it's the last vote. Kolēģi, lūdzu, pēdējais eh, balsojums šodien. daži no šiem grozījumiem ir cilvēktiesība pārkāpumi. 35. par pret atturs. Balsosim par 35. Beidzam balsot. 21 par 20 pret. Ļoti labs sākums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 Naturs. Pārbaudīsim 50. Sākam balsot. Tātad tas ir par 50. balsojums. Beidzam balsot. Pieņemt. Flekensteina kungs vēlas pārbaudīt 49. vai pareizi jūs sapratu? Otrais kompromiss par pret atturs pieņemts. Vai tā? 59. par pret atturs Pārbaudīsim 59. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 60 par pret autors. Pieņemts. 61 par pret autors. Pārbaudīsim 61. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešais kompromiss par pret atturs pieņemts. 67. par pret atturs. Pārbaudīsim. 67. Valēro grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts. Sācies kompromiss par pret pret atturs pieņemts, 74. par pret atturs pieņemts, 75. par pret atturs pieņemts, 5. kompromiss par pret atturs pieņemts, 82. vēl eiro par pret atturs. Pārbaudīsim, sākam balsot, 82. Beidzam balsot. Noraidīts. 83. par pret autors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 Beidzam balsot. Noraidīts. 89. par. Pret. Atturs. Pieņemts. 90. Savīna Loizinga par. Pret. Atturs. Noraidīts. 91. par. Pret. Atturs. Noraidīts. 92. par. Pret. Atturs. Pieņemts. 6. kompromiss par. Pret. Atturs. Pieņemts. 98. grozījums par. Pret. Atturs. Pieņemts.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 Beidzam balsot. Pieņemts. 104. par pret atturs pieņemts. 105. par pret atturs pieņemts. 107. par pret atturs. Noraidīts 108. par pret atturs pieņemts. 108. par pret atturs. Pārbaudīsim 108. sākam balsot. Kāpēc mums ir mīnusiņš pie ar nav? Beidzam balsot, noraidīts. 15 pār 30 pret. 109 par pret. Atturs. Kā tad tur ir? Nav skaidrības. 109. pārbaudam. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 110.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 Pieņemts. 116 par. Ja tas ir atkrīt, 115 atkrīt, 117 arī dzen, 118 par. Pret atturs. Pieņemts 119 par. Pret atturs. Noraidīts. 120 par. Pret atturs. Noraidīts. 121 par. Pret atturs. Noraidīts. 122 par. Pret atturs. Noraidīts. Septītais kompromiss par pret atturs pieņemts. Astotais kompromiss par pret atturs pieņemts. 137. analīts par pret atturs pieņemts. 9. kompromiss par pret atturs pieņemts. 10. kompromiss par pret atturs pieņemts. 149. grozījums par pret atturs pieņemts.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 Vai jau ir, vai mēs jau skatījām apsvērumus, apsvērumu grozījumus? 15. par pret atturs. Noraidīts 16. par pret atturs. Pieņemts 17. par pret atturs. Pieņemts 18. par pret atturs. Pārbaudīsim 18. Sākam balsot. Beidzam balsot noraidīts. 19. par pret autors pieņemts. 20. par pret autors. Pārbaudīsim 20. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 21. un 22. identiski. Par pret atturs pieņemts. 20. Nē, tas atkrīt. 24. par pret atturs pieņemts Pieņemts. 25. par pret. Atturs norēdīts. 26. par pret. Atturs pieņemts. 27. par pret. Atturs pieņemts. 28. par pret. Atturs norēdīts. 29. par pret. Atturs pieņemts. 30. par. Nē, tas atkrīt. 31. Par to nav jābalso. 32. Parņo par. Pret. Atturs pieņemts. 33. Par. Pret. Atturs. Nu redzīsim. 34. par pret atturs. Pārbausim 34. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Citāti. Pirmais par pret atturs pieņemts. Otrais. Kā tā nē? Otrais par pret atturs pieņemts. Trešais par pret atturs pieņemts. Ceturtais par pret atturs pieņemts. Piektais par pret atturs pieņemts. Galīgais balsojums par ziņojumu ar grozījumiem. Sākam balsot. Eight colleagues missing, please. Astoņi kolēģi nav nobalsojuši. Pieci kolēģi nav nobalsojuši, lūdzu. Labi, beidzam balsot. 27 par 4 pret 12 atturās vienas minūtes pauzīti un tad skatīsim 22. punktu. Vienam no vicepriekšstādātājiem būs jāvada sanāksme tālāk. colleagues, we... Dārgie kolēģi, mēs uh, turpināsim. 22. darba kārtības jautājums stāstījums par AFET komitejas vizīti uz Kazahstānu un Uzbekistānu 2018. gada 17. 21. septembris. Jūs zināt, ka septiņi deputāti devās uz Astenu Kazahstānā. Uh, un Almāti un Taškendu Samarkandu Uzbekistānā 17. un 20. septembrī, lai paceļinātu politisko dialogu, gatavojot nākamā gada ES centrālās Āzijas stratēģiju. Vizīti vadīja Kristiāns Prēdes kungs. Lūdzu, jums vārds. Paldies! Paldies, priekšsēdājs kundze! Jūs jau teicāt, Afet vizi, devās vizītē uz Kazahstānu un Uzbekistānu divas dienas pirmajā un divas otrajā valstī. Pamatdoma bija apmainīties viedokļiem ar mūsu partneriem. pārskatot Eiropas Savienības stratēģiju attiecībā uz Centrālā Aziju. Man liekas, ka vairākas sēdes bija ļoti liederīgas. Piemēram, tikāmies Kazahstānā ārlietu ministru ilga tikšanās bija ļoti atklāta saruna. Mēs tāpat arī tikāmies ar Starptautisko lietu komitejas un ārēju lietu komitejas aizsardzības un drošības komitejas vairākiem locekļiem. Arī šo komiteju priekšsēdētāju un vairāk deputāti bija klāt. Šo tikšanos laikā, kā piemēram arī viedokļa apmaiņā ar Senāta konstitucionālo lietu komiteju, mēs varējām diskutēt par nozīmīgiem sadarbības jautājumiem starp Eiropas Savienību un Kazahstānu. Tāpat arī vairāk jautājumu tiks skatīti par cilvēktiesībām. Pieminu to, jo jāsaka, ka dialogs ir uh, sākts. Viedokļa apmaiņa bija tāda arī diezgan dzīvelīga. Dažkārt daudz skaidrojumu bija pa, no mūsu perspektīvas arī jo cilvēki nedomā, ka ir ļoti spēcīga saikne starp ārlietām un cilvēktiesībām. Šī saikne iztrūkst daudzās pasaules valstīs tieši tagad. Pat arī profesionālie politiķi nevienmēr redz šo saikni starp cilvēktiesībām un ārlietām. Tādēļ arī pedagoģiski kaut kādā ziņā strādājām. Tas ir arī nozīmīgi mums, nu ne jau tikai, lai mūsu klausītājiem sniegtu mācību, bet lai arī mūsu perspektīvā mū, nu, no mūsu puses arī būtu skaidrs iezīmējums. Nu tālāk. Pieredze bija uh, dažāda Astanā un Almatī. Almatī, diemžēl, bija starpgadījums. Viena no aizturētajiem māte ieradās, lai tikties ar kolēģi, un brīdī, kad viņa uh, izgāja no viesnīcas, viņu arestēja un uh, aizvesta nezināmā virzienā. Mēs mēģinājām uzreiz iejaukties ar uh, policijas uh, uh, iesaisti ap ēku bija ļoti, ļoti nepatīkami. Tiešām ļoti nepatīkami. Laimīgā kārtā Kazahijas vēstniece Briselē bija netālu, mēs lūdzām palīdzību, lai noskaidrotu, kas notiek, un mums uh, teica, ka šī sieviete ir atbrīvota, un nekas nav noticis, bet, nu, no, tajā brīdī mums bija jāatsaka tās tikšanās, kas bija plānotas, un bija arī bail. Jo pēc tam mums bija paredzēts tikšanās ar nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, un viņu situācija nu nemaz nav vienkārša. Un tas tiešām ļoti nopietni. Nu, šeit ir izaicinājumi. Vai īsts dialogs varēs sākties ar mūsu Kazahijas kolēģiem, gan par enerģijas jautājumiem un citiem? bet arī politiskā sadarbība, un tas ir izaicinājums. Es domāju, ka mūsu komitejas deputāti ir gatavi virzīties uz priekšu, konkrēti strādāt. Un Antonija Pancēri dosies uz Kazahstānu kā apak, uh, dro apakškomitejas uh, priekšsādātājs viņu gaida un mm, prasījām arī, lai viņam būtu iespēja apmeklēt to uh, personu, par kuru diskutējam, nu, lai viņš varētu arī uh, ierasties vienā no cietumiem, lai tiktos cilvēkiem, kas tur tiek uh, turēti un runātu viņu uh, atbrīvošanas labā. Es ceru, ka tas būs iespējams. Es ceru, ka būs pēc tam konkrēti rezultāti. Proti šo personu atbrīvošana ir ļoti konkrēti punkti. Ģenerāla proktora vietnieks izrādīja savu gatavību, mēs nosaucām vairākus vārdus, viņš sniedz informāciju, viņš apstiprināja gatavību sadarboties, kā arī lielākā daļa senāta deputātu. Mēs ceram, ka Antonio Panceri vizīte būs iespēja padziļināt šo dialogu par brīvību, aizstāvību. Un noslēgumā teikšu, ka tikāmies ar dažādiem profesoriem Nazarbāju universitātē, Astanā. Eiropieši, amerikāņi. Kas tur strādā? Mm, viņus nekontrolē. Augsts kvalitātes izglītība tur tiek piedāvāta. Mm, cilvēki no Amerikas, Singapūras, kas ļoti augstvērtīgu izglītību piedāvā, bet Nu, ka jau atkārtoši tas netiek kontrolēts un nav vairs iestāžu puses. Nākamais, um, par ko stāstīšu, ir Taškenta un Samarkanda vizītes otrā daļa. Taškentā mēs uh, tikāmies ar pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, ar dažām organizācijām, kas uh, runā par uh, ieslodzīto attīstību atbrīvošanu. Viņi runāja par cilvēkiem, kas politiski vai reliģiski iemesli dēļ ir cietumos. Un pretrunīgi informācijas saņēmām no valsts varas pārstāvjiem, tiekoties ar viņiem, nedaudz arī vēlējāmies uzzināt, kas notiek attiecībā uz šiem cilvēkiem. Anna Gomeša bija klāt un uzdeva vairākas jautājumus Taškentā. Redzējām atvērtību no mūsu kontaktu puses parlamentārās institūcijas un ārlietu ministrija bija iesaistīta, lai sāktu sadarbības procesu. Un Uzbekistāna ir tādā zināmā sacensībā ar Kazahstānu attiecībā uz visiem kontaktiem ar mums. Diskutējām par dažādiem ļoti interesantiem jautājumiem, piemēram, Afganistāna un Uzbeku iesaistīšanās sasarunešanā ar Afganistānu. Gaidām vēlēšana rezultāts Afganistānā, lai zinātu arī, kāda būs tendence. Tāpat arī bija iespēja diskutēt uz vietas ar nevalstiskām organizācijām par vairākiem jautājumiem, par noziedzību, narkotiku, tirdzniecību, profilaktiskiem pasākumiem. Interesanti bija redzēt arī dažādo, piemēram, ANO organizāciju vērtējumu par šo problēmu. Tāpat mums bija iespēja apmainīties viedokļiem ar uzbeku partneriem par Centrālā Azijas jautājumiem a, kopumā. Nu, kā lai to nosauc, tā ir tāda jauna redzējuma iespēja uz Eiropu. Nu, tā tad gatavība strādāt Samarkandā mums bija iespēja diskutēt ar reģionālajiem varas iestāžu pārstāvjiem, gan eh, tieši reģionā. Un divi projekti, kas attīstās. Un divi jau operacionāli projekti. Sieviešu aizsardzība pret uh, vardarbību mājās un projekts, kas tiek veidots par um, tādu uh, padziļinātu atkritumu pārvaldi. Iepazīstinājums ar to, kas tiek darīts, zināma atvērtība, zināma interese. Abas valsts - Kazahstāna un Uzbekistāna ir apstiprinājuši vēlmu ar mums sadarboties ārpolitikas jautājumos, pieminēja jau Afganistānu, Sīriju, neizplatīšanu. Vēl abas valstis to parlamentārieši vēlas turpināt sadarboties ar mums parlamentu pārstāvjiem. kas strādā AFET komitejā. Ļoti žēl, ka Ivet Grigulas kundze nav klāta, jo viņa ir uh, delegācijas vadītāja. Viņa pirmajā mūsu vizītes daļā piedalījās Kazahstānā, bet pēc tam devās prom. Man liekas, ka ir interesanti, ka ir šī saikne ne tikai ar Centrālā Azijas delegāciju, bet arī mūsu redzējums. Ļoti skaidri es teicu mums teica tur, jūs ziniet, kad delegācijas ir ieradušās, tad nekad netiek runāts par cilvēktiesībām. Un tas, nu, es norūpējos par to, jo delegācijas, kad mēs dodamies šādās vizītēs, tās nav draudzības grupas, šādas vizītes ceļo, bet, nu, ir jāievēro arī afet viedoklis par cilvēktiesībām. Citādi nebūsim ticami un paldies par jūsu uzmanību. Paldies, Kristiāna, par šo garo stāstījumu. Gomeša kundze arī piedalījās šajās uh, vizītēs. Lūdzu, jums tagad vārds. Paldies! Es uh, pasvītrošu arī to, ko Kristians uh, pēdējo teica, un mans iespējas ir tāds, mēs redzējām valsts, kas ir uz ļoti atšķirīga attīstības ceļa. Kazahstāna nu, tādā senā ievirzē virzās uz tādu ļoti sarežģītu situāciju. Nu, tas ir tas iespējas, kāds ir daudziem, ne jau nu tādā uh, publiskā sēdē, bet privātās sarunās, jo, nu, atvainojiet, tā ir diktatūra. Nazarbājevs ir visur, visur ir Nazarbājeva vārds, viss ir Nazarbājevs universitāti un citas vietas es varu tikai salīdzināt ar Asada tēva Sīrijas lauku, jo personības kults bija milzīgs. Un no otras puses ļoti interesanti mm, augsta kvalifikācijas cilvēki. Mēģinājums atvērtībai, pieejai. Kristians arī minēja universitāti, jā, no es devos uz universitāti, lai uh, tiktos ar universitātiem ārzemnieki pārsvarā. Uh, nu, viņi jau neko slikti neteiks, jo viņi saņem naudu no šīs universitātes. Uh, nu, protams, tas ir arī viņa ticamības jautājums. Viņi saņem naudu, lai tur būtu un lai parādītu savu veidu. Un viens students, nu, viens students man teica, ka tas ir labākais nu, ziniet, tas nav īsti tas, ko jūs sagaidat no tikšanās universitātē, jebkurā normālā valstī. Un nu, tas arī nebija normāli. Tā tad gribu pasvītrot to, ka runāju ar vairākiem cilvēkiem, kas ir nobežījusies, jo līderis Nazarbājevs ļoti uh, vecs, 77 gadi, un viņi baidās, ka nu, nav nekādas uh, sagatavošanās, kāda būs nākotne. Viņi baidās, ka lietas varētu būtu ļoti sarežģītas. Arī tādēļ, ka ir etniskie tādi e, strāvojumi 25% Kazahstānā ir Krievu izcelsmes cilvēki. Liels kontrasts bija doties uz Almu atu, jo tur mēs tiešām Mums nebija daudz iespējas, taču mēs tiešām jutām, ka mēs esam īstā pilsētā. Astana ir nu tāds mākslīgs radījums, mākslīga pilsēta. Nav daudz cilvēku, milzīgas ēkas, tiešām nav daudz cilvēku. Nu, iespaidīgs, bet nu nav īsti jauka. Okay. Mēs redzējām, ka viņi mēģina uh, iepazīstināt mūs tādiem prezentēšanas vērtiem cilvēku, piemēram, ārlietu ministru un Almātā īsta pilsēta ar savu iekšējo dinamiku, un tur lietas bija samērā sarežģītas, jo bija šis uh, starpgadījums, uh, par kuru stāstīja Un tam bija ietekme uz mūsu vizīti. Mēs uzdevām jautājumus par cilvēktiesībām, un es tikai varu pasvītot arī to, ko Kristians teica. Nu, tas nav akceptējams, ka delegācija nejaut, neuzdod jautājumus par pilsētiesībām, cilvēktiesībām. Mēs konkrēts jautājums pieminējām, mēs runājām par šiem cilvēkiem. Bet liekas, ka nu, nav tāda mierīga situācija. Cilvēki mēģināja uh, ar mums sazināties, un viņiem neļāva. Atbaldīšu tikai to, ko teica Kristians. Uh, ja Antonija ļoti nozīmīgi uh, vizītes laikā Antoniju izmantot iespēju, jo uh, tiek runāts par to, ka ir šāda iespēja, un tad ir jādodas un jārunā cilvēkiem, jo tas ir nozīmīgi. Uh, Un tikai vēl par uh, Uzbekistānu. Ana Gomeša, nu ļoti, ļoti vēls ir. Nu, cik ilgi jūs gribētu runāt? E, es varu arī pārtraukt. Ja es esmu uh, devusies uz kādu uh, valsti un man, man ir jāsniedz uh, atstāsts, uh, nu tad, tad nedaudz laika būtu. Es tikai vienkārši mēģināju pieklājīgi at, uh, atgādināt uh, par laiku. Tātad. Uzbekistānā esmu bijusi vairākas reizes 2012. gadā un redzēju atšķirību, jo ir šī politiskā atvērtība, daudzas problēmas, par kurām mēs esam toreiz runājuši. Proti bērnu darbs, ka tam ir pievērsušies tā risinājumam un ir jauna atvērtība, un tas ir tieši tas, ko pilsoniskā sabiedrība teica, jo viņi teica, ka aizvien bija cilvēki, kas bija cietumos, un tie visdrīzāk ir cilvēki, ko dažādi iemesli dēļ aizmirst tur, bet ir šī pilsoniskās sabiedrības spēja diskutēt, diskutēt ar mums, un tas ir pilnīgi atšķirīgi no Kazahstānas. Līdz ar to es domāju, ka ja mums ir tādas saprātīgas attiecības ar Kazahstānu enerģijā vai citās vietās, tā ir ļoti strateģiska valsts enerģijas apgādā, mēs nevaram a, ignorēt cilvēktiesību jautājumu. Un ja a, ir nepieciešams skaidrs un. Uh, attīstošās attiecības, tad ir jārunā par konkrētiem gadījumiem, lai cilvēki, kas vienkārši iziet demonstrācijā ar ziliem baloniem, lai viņi netiktu saukti par teroristiem vai sorošu apmaksātiem cilvēkiem. Paldies Annai Gomešai. Vai kāds vēl vēlas? izteikties. Šafhauser kungs ciet ir, ciet ir izgājis uz citu sanāksmi. Buhner kungs, lūdzu. Par eh, braucienu? Par braucienu vai kādu citu punktu? Jā, par braucienu. Jā, labi. Es eh, vēlējos eh, tikai pavisam īsi papildināt pēdējos Gomešas kundzes vārdus. Es uh, tikos ar iedzīvotājiem Uzbekistānā, un viņi arī teica, ka ir radies iespējas, ka valsts ir atvērusies. Iekšēji maskas ir mainījies. Bērnu darbs tagad ir likvidēts, pateicoties Eiropas Savienības spiedienam jo mēs nevēlamies noslēgt tirdzniecības līgumu par kokvilnu, ja kokvilna tiek vākta ar bērnu rokām. Bet kas tagad notiek? Tas eh, notiek, ka uh, notiek piespiedu darbs, un šīs piespiedu darbs ir tikpat slikts kā iepriekš eh, bērnu um, darbs. Cietumos vēl ar vienu ir politieslodzītie. Tas nozīmē, ka mēs nevaram samierināties. Es pavisam īsi atpakaļ viesojos pie viņiem, un mēs dzirdējām uh, to pašu, ko mēs dzirdam šeit no vēstniekiem, ka valsts it kā kļūst atvērtāka, bet es domāju, ka vēl ir ļoti daudz darāmā. Paldies Buhner kungam par šo norādi, vai vēl kāds vēlas izteikties? Rādzu, ka neviens nevēlas izteikties. Labi, tad pievērsīsimies 23. Eh, darba kārtības punktam. Esam iekavējuši jau veselu pusstundu. Cerams, ka mēs varēsim tagad mazliet saraut. Kolēģi, 23. darba kārtības punkts - ikgadējais ziņojums par eh, kopējās ārlietu un drošības politikas īstenošanu. Pāris komentāri no manas puses. Esmu referents. To vienmēr dara ārlietu komitejas vadītājs. Ziņā projekts tika visiem izplatīts pirms pāris nedēļām. Es ceru, ka jums visiem ir bijis laiks iepazīties ar šo projektu. Pat vairāk nekā iepriekšējos ikgadējos ziņojumos es mēģināju likt uzsvaru uz eh, stratēģiskām pārdomām par Eiropas Savienības vietu pasaulē un par mūsu kopējās ārlietu politikas mērķiem un rezultātiem. Šis eh, ziņojums izriet no novērojuma, ko esam šeit pauduši komitejā ļoti daudzas reizes, proti mūsu kontinents saskaras ar ar vien um, sarežģītāku starptautisko vīdi ar ļoti daudziem izaicinājumiem, un Eiropas Savienība varēs saglabāt tajā savu ietekmi tikai tad, ja visas dalībvalstis runās vienā balsī. Esmu pārliecināts, ka Eiropas Savienība var attīstīties šādā multipolārā pasaulē, ja tā uzņemsies savu lomu kā pilntiesīgai suverēnai politiskai varai. Lai varētu labi spēlēt šo lomu, mums ir kopīgi jāinvestē kopīgā vadībā. Pašlaik ir ļoti daudz izaicinājumu un visas eh, alianses tiek apšaubītas, tāpēc mums ir jāveido jauns koalīcijas ar līdzīgi domājošām valstīm, kas vēlas eh, ievērot eh, starptautisko pasaules kārtību, daudzpusējību un brīvu un godīgu tirdzniecību. Mēs vairāk kārt mūsu komitejā esam apspriedušies par šiem jautājumiem. Eiropas Savienībai ir jādomā arī par uh, smago vāru. Mēs nevaram paļauties tikai uz citiem, ja runa par mūsu drošību. Nesenos gados un mēnešos mēs esam uh, panākuši zinām attīstību, proti ir izveidota PESCO komiteja, un tas ļauj nodrošināt, ka uh, Eiropas Savienība kļūst redzamāka un ticamāka pasaules arēnā. Kolēģi, man ir kāds ļoti svarīgs punkts. Esmu nolēmis šajā ziņojumā likt uzsvaru uz stratēģiskas nozīmes jautājumiem mūsu kopējā drošības un ārlietu politikā. Tāpēc es gribētu jūs aicināt savos grozījumos koncentrēties uz svarīgākajiem jautājumiem, kuriem ir horizontāla un strateģiska dimensija, tā vietā, lai jūs runātu par konkrētu valstu, reģionu vai jautājumu īpatnībām. Kāpēc es to saku? Mums ir ļoti daudz ziņojumu par valstīm. Mūsu komitejā mēs tikko nobalsojām par vairākiem šādiem ziņojumiem. Protams, mēs visi respektējam ANO ziņojumus, kurus mēs apspriešam un izskatām katru gadu. Un šeit Izskatās, ka liek, tiek liekts uzsvers uz atsevišķām valstīm un konfliktiem. Tāpēc es uzskatu, mums nevajadzētu to atkārtot. Mums eh, vajadzētu izvairīties eh, no tā, ka kāds ziņojums kļūs līdzīgs citiem ziņojumiem. Es vēlētos norādīt, ka mm, arī drošības apakškomiteja veido šādus ziņojumus, un te var iesniegt grozījumus par drošību un aizsardzību. Tāpēc šādus grozījumus nevajag iesniegt par kādu ziņojumu. Es eh, priecājos par iespēju sadarboties ar kolēģiem pie šī strateģiskā ziņojuma. Tāpat kā iepriekš, es labprāt gaidīšu grozījumus, un es ceru, ka kopīgi mums izdosies nodrošināt eh, saturīgas un vērtīgas debates par AFET komitejai būtiskiem jautājumiem. Paldies, kolēģi, un gaidīšu jūsu viedokļus. Like Tagad es vēlētos dot vārdu runātājiem saskaņā. Ar manu sarakstu Fleckensteina kungs ir pieteicies runāt Valēro kundze, Austrievičīvs kungs, Rīgo Mešets kundze. Labi, sāksim ar Knutu Fleckensteinu. Jā, priekšādātāji. Es eh, varu izteikties relatīvi īsi. Vispirms eh, liels paldies par šo manuprāt, ļoti līdzsvaroto ziņojuma projektu. Teksts, kā jau jūs pats uz to norādījāt, tiek virzīts uz mūsu Eiropas ārpolitikas mērķiem, un šeit netiek runāts par mūsu politiku attiecībā uz konkrētām valstīm. Un jūs varbūt mierīgs no sociāldemokrātu uh, Nu, referente, jūs nesaņemsiet grozījumus par atsevišķām valstīm, jo es piekrītu jūsu vērtējumam. Mums būtu svarīgāk uh, gatavot vispārīgāku ziņojumu. Es vēlētos norādīt uz vienu punktu. Manuprāt, jūs uh, neesat pietiekami daudz uh, norādījis uz Eiropas Savienības spēcīgākajām vietām, proti uz šo maigo varu, ko mēs varam izmantot ārpolitikā. Jūs to nedaudz esat pieminējis, bet eh, to varētu vēl vairāk paplašināt. Un, protams, kā mūsu eh, maigā vara balstās uz dialogu. Ja rodas problēmas ar kaimiņu valstīm vai ar kādām citām valstīm, tad eh, dialogs kļūst daudz svarīgāks, nevis zaudē savu nozīmi. Un tieši tāpēc to vajadzētu arī uzskatīt par uh, mūsu augstās pārstāvis politikas svarīgu sastāvdaļu. Tas ir svarīgi, un līdz ar to mums nebūs jārunā par atsevišķām valstīm. Kopumā es gribētu arī stiprināt eh, civilās misijas. Jūs arī pamatot esat norādījis uz to, ka, ja runa par militāro sadaļu, tad eh, mēs eh, varam iesniegt šos grozījumus sēdē apakškomitejas ziņojumā. Es domāju, ka jūs kopumā dodat pareizo, pareizos signālus, un es eh, domāju, ka tas būs arī labs eh, ieguldījums mūsu kopējā ārlietu un drošības politikā, jo tagad priecājos par sadarbību. Paldies Knutam Flekenšteinam. EKR grupa nevēlas izteikties. Alde? Vēl kaut kas? Jā, es vēlējos atvainoties, bet man tagad ir jādodas prom. Man eh, nelikās, ka mēs tik ilgi strādāsim. Es atvainojos. Paldies, Knute, lai jums laimīgs ceļojums tagad Austrēvičijas kungs. Kolēģi, es izteikšos Alde ēnu referenta Hansa van Bālena vārdā, kurš atvainojas par to, ka viņš nevarēja piedalīties šajā, šajās debatēs šīs dienas sanāksmē. Man Bālena kungs vēlētos pateikties referenta kungām par ļoti labi sagatavoto ziņojuma projektu. Uh, Alde grupa to uztver pozitīvi. Ir svarīgi, lai Eiropas parlaments dotu savu ieguldījumu efektīvā ārlietu un drošības politikā, tā lai mēs varētu tikt galā ar daudzajiem izaicinājumiem, kas ir mums apkārt. Tas ir jo īpaši nozīmīgi uh, Eiropas Savienības austrumu robežai, kur mēs saskaramies ar izaicinājumiem no Krievijas rīcības. Mums ir jābūt gataviem uz to spēcīgi rieģēt. Tieši tāpēc īpaši neiedziļinoties pārējā tekstā, Van Bālena kungs iesniegs dažus grozījumus. Tie galvenokārt attieksies uz konkrētām geogrāfiskām teritorijām, proti situācija eh, Klusā okeāna reģionā. Kolēģi, Van Bālena kungs vēlētos pateikties visiem par sadarbību un Viņš ir optimisma pilns par to, ka mums izdosies vienoties par izcilu tekstu, kas eh, varēs eh, tikt nobalsots plenārsēdē. Paldies! Lielas paldies eh, Austrievičijus kungām! Tagad zaļo grupa Valēro kundze. Paldies! Es pārstāvu Tāmaša kungu, kurš ir atbildīgs par šo tēmu. Tāpēc es varu izteikties īsi. Uzskatu, ka ir ļoti būtiski mums būt ticamiem. Ja mēs vēlamies būt ticami uz pasaules skatuves, mums ir jābūt ambicioziem. Mums ir jāveido šī kopējā ārlietu un drošības politika, kurai, protams, ir jāiet roku rokā ar mūsu uh, ekonomikas resursiem. Mums ir jābalstās uz skaidru un labi jūtamu politisko gripu dalību valstīs. Mums vajadzētu atgādināt arī par to, ka uh, Eiropas Savienība ir apņēmusies eh, konsolidēt mūsu ekonomiku un kā arī, kā arī aizsargāt cilvēktiesības un tiesiskumu. Diemžēl pašlaik eh, trūkst saskaņas starp eh, dažādām politikas jomām un to, ko mūsu politiskie centieni īsnībā grib panākt. Demokrātija un tiesiskums šeit es vēlētos paust bažas. Uh, Ja mēs runājam ar cilvēkiem, kas nedzīvo Eiropas Savienībā, tad eh, ļoti daudzi mūs vairs neuzskata par cilvēktiesību garantu un tiesiskuma aizstāvi. Un tas, protams, man liekas satraukties, mēs vairs nešķietam uzticami ārējai pasaulē. Mums vajadzētu panākt labāku saskaņu starp dažādām politikas jomām. Uh, No vienas puses mums ir šī militārā politika, mums ir demokrātijas un cilvēktiesība politika, bet no otras puses mums ir arī ieroču eksporta politika, un ļoti bieži šīs jomas runā vienotrai pretī. Tātad eh, ieroču eksports eh, īsti neatbilst tam, ko mēs mēģinam panākt citās jomās. Viens no iepriekšējiem runātājiem jau norādīja, ka mums ir jāstiprina tieši civilās misijas jo tas taču parādās arī līgumos, uz ko balstās kopējā ārlietu un drošības politika. Šai politikai ir mērķis pārvarēt krīzes, nodrošināt situācijas stabilizāciju, konfliktu reģionos un bijušajos konfliktu reģionos, un, protams, mums ir jārisina arī migrācijas jautājumi. Tamaškungs iesniegs dažus grozījumus. Es Protams, tajos tagad neiedzināšos, bet galvenokārt šeit būs runa par to, ka mums ir vajadzīga ticama politika arī civilajā jomā, ne tikai militārajā. Thank you, Ms. Valero. For... Paldies eh, Valero kundzei par eh, jūsu izteikumiem. Nākamais. GOE NGL grupa Sabīnē Lozinga. Paldies, priekšsēdētāji! Pamatos jūs šeit esat nācis klajā ar ļoti daudziem pareiziem novērojumiem un analīzi. Patiešām Eiropas Savienības drošības situācija ir kļuvusi daudz kompleksāka. Ceturtā daļa no iedzīvotājiem dzīvo apdraudētās, nestabilās valstīs vai sabiedrībās, un rietumu valstis pēdējos eh, gados ir parādījušas sevi kā mm, protekcionistiskas un nevisai demokrātiskas valstis, un, protams, arī Ķīnas ietekme ir ļoti spēcīga. Jautājums ir par to, eh, kādas, kādus secinājumus mums šeit vajadzētu izdarīt. Mēs jau eh, šorīt panē diskusijās uzdevām ļoti svarīgus jautājumus. Tātad, uh, kādas stratēģijas mums vajadzētu izvērst, lai mēs varētu risināt šīs problēmas. Mums ir jāsaprot, kuras no šīm stratēģijām ir ilgspējīgas un saprātīgas. Tātad, kāds tieši globālais spēlētājs Eiropas Savienība varētu būt nākotnē? Šeit GoNGL grupa uzskata, ka Šajā ziņojumā ir iekļautas e, stratēģijas, kas arī nākotnē liek mums aizmirst par konfliktu novēršanu un vairāk domāt par e, militāro intervenciju un militārām operācijām. Mums e, vajadzētu arī saprast, ka, ja mēs sākam iet pa šo ceļu, tad mēs arī par to iesim, un vairs citu nekāda iespēja nebūs. Tieši tāpēc mēs vēlētos iesniegt grozījumus. Un gatavosim arī mazākuma viedokli. Šeit galvenokārt ir runa par interešu līdzsvaru politiku, par godīgām tirzniecības attiecībām, par godīgu un politisku konfliktu risināšanu. Mēs uzskatām, ka Eiropas eh, Savienības politikā šeit vajadzētu attīstīt attiecīgas iespējas un stratēģijas. Mēs eh, uzskatām, ka PESCO saistās ar demokrātisku problēmu. Proti, mm, tagad vairs nav jāvienojas vienprātīgi, bet vairākumā, un Tas nozīmē, ka Eiropas eh, Savienībā noteikti valstu grupa var pieņemt lēmumus eh, ārpolitikā. Tādējādi to veidojot pēc saviem ieskatiem. Un man ir jautājums, vai šāda veida attīstība neiedragās demokrātiju un ilgtspējīgu ilgspējīgumu Eiropā. Paldies! Paldies Lozingas kundzei par uh, viņas uh, viedokli un lūdzu iesniedziet savus uh, kritiskos novērojumus par PESCO sedes ziņojumam. Domāju, ka tur šie novērojumi iedarēsies labāk. Tagad Anna Gomeša. Paldies, priekšādētāji! Es arī vēlētos pateikties par šo ziņojumu, domāju, ka tas ir ļoti interesants un to ir arī viegli lasīt, kas ir ļoti svarīgi šajos jautājumos. Es esmu ar to iepazinusies, esmu sagatavojis arī savus grozījumus, tos jūs pavisam drīz saņemsiet, nosūtīšu tos ar Jānu referentiem. Man ir radies iespējas, ka ir kāda joma, kur mums vajadzētu būt ambiciozākiem. Es, protams, saprotu, ko jūs sakāt, ka ir arī šīs otras sedas ziņojums, bet domāju, ka kādu ziņojumu arī vajadzētu iekļaut šajā aptvērumā, ko dalībvalstis jau ir akceptējušas, tātad mēs šeit strādājam pie aizsardzības savienības. Domāju, ka to noteikti vajadzētu paturēt prātā, runājot par kopējo ārlietu un drošības politiku. Es redzu, ka jūs ļoti daudz izmantojat frāzi Eiropas suverenitāte, lai skaidrotu, kāpēc mums ir vajadzīga kopējā ārlietu un drošības politika. Es nevaru nepiekrist eh, šim izteikumam, te ir zināms sasaucis ar Makrona teikto, kas, manuprāt, ir interesanti, bet es savos grozījumos paudīšu viedokli, kas, manuprāt, ir vēl svarīgāks. Protams, ir vajadzīga stratēģiska autonomija Eiropas Savienībā. Mums ir jābūt tiem, kas izlems, kas ir mūsu interesēs, ko tieši mēs darīsim uz globālās skatuves kādi instrumenti mums ir vajadzīgi. Un, protams, mums ir arī jāatrod resursi, lai mēs šos instrumentus varētu ieviest. Runājot par resursiem, um, pilnībā piekrītu, kas jau iepriekš tika minēts, bet es redzu, ka eh, pas, eh, pastāv saikne starp resursiem un migrāciju. It kā migrāciju mēs varētu atrasināt vienkārši izsēžot naudu, un tas tā nav. Mēs Mums nav jēgas izsviest naudu tā saucamajai attīstības politikai, ja šī politika nenodrošinās attīstību. Un šeit nav runa tikai par attīstības politiku, te ir runa par tirdzniecības politiku un lauksaimniecības politiku. Un īstenībā tās visas kalpo vienam mēķim, tādai īstenai attīstībai. Mums ir vajadzīgas tādas valdības, kas būtu atbildīgas pret savu tautu, kur pilsoniskā sabiedrība varētu veikt savus kontrols pienākumus. Uh, Uzskatu, ka šajā jomā mums ir trūcis virzības. Mums ir attīstības un tirsniecības komisāri, taču, ja nekas no tā patiešām netiek eh, skaidri formulēts, tad, eh, diemžēl, tas eh, mm, neļaus mums piepildīt mērķi. Augstā pārstāve šeit varētu patiešām daudz ko paveikt. Protams, ka tas ir sarežģīti, un tieši tāpēc šai augstai pārstāvei arī ir šie divi amati bet eh, domāju, ka šo elementu, elementu vajadzētu stiprināt. Noslēgumā es piekrītu jūsu viedoklim, ka nevajag pieminēt individuālas lietas, bet ir eh, dažas jomas, kur mums var būt, nepieminot konkrētas lietas, vajadzētu būt daudz asākiem savos izteikumos. Daudzās jomās mums būtu bijusi vajadzīga šī kopējā ārlietu un drošības politika. Mēs eh, vēlējāmies, lai Eiropa rīkotos, bet tas netika darīts. Tie ir, piemēram, Sīrijas un Lībijas gadījumi. Mēs šeit eh, darām tikai minimālo humanitārā palīdzību un tā tālāk. Bieži vien mums eh, nav bijis iespējas to darīt, tāpēc, ka nav bijis konkurences starp dalībvalstīm. Mēs īsti nesam sapratuši, kādam ir jābūt eh, kopējās ārlietu un drošības politikas mērķim. Paldies! Ana Gomeša. Paldies, Ana Gomeša kolēģi vairs nevēlas izteikties, e, tad nu, aicināšu Elvide Fondu no mm, e, strateģiskas plānošanas mm, e, departamenta ārējā darbības dienestā, kur jūs esat zālē. Lūdzu, vārds jums. Paldies priekšsēdētājiem. Mēs ļoti atzinīgi vērtējam ziņojumu projektu. Tas lielā mērā Mm, atbilst eh, šim virzienam, kādu uzņemam un mēģinot raugoties uz eh, kopainu. Tā ir visai drūma. Demokrātija atkāpjas un eh, kaimiņa valstīs vērojam nestabilu situāciju. No otras puses mēs redzam mm, arī tādus aspektus, kur vērājams progress migrācijas savienojamības jomām. Uh, Um, šajos um, ilgspējīgas attīstības mērķos, un uh, tur, kur mēs varam iesaistīties, ir jāparūpēs par to, lai mēs uh, panākam progresu, ir jāpastiprina uh, um, arī šīs gaidas, kas uz mums attiec, un tas arī sasaistās ar jautājumu par to, ko tas nozīmē mūsu interesēm un vērtībām. Pavisam skaidri mums ir jācenšas strādāt un darboties kopīgi, ir interesanti redzēt arī, ka šodien izmantot tie jautājumi par Eiropas suverenitāti un strateģisko autonomiju arvien vairāk un vairāk parādās Eiropas līderu vārdos. Un mēs saprotam ar šo konceptu tā, ka mums ir jāapzinās savas vājās vietas, kritiskajos sektoros ir jākoncentrējas uz savām interesēm. Uh, jābūt stingriem attiecībā uz savām vērtībām, bet tajā pašā laikā arī jābūt pietiekami skaidriem attiecībā, kad izvei, iz, eh, vēlamies strādāt ar partneriem un uh, attiecībā arī uz šo savstarpējo atkarību, kādu mums veidojas, un tas arī šajās runās vārās parādās. Un tas uh, ietver arī elementus, kas saistās ar aizsardzību, tā tiek mm, apzīmēta kā cietā vāra, stingrā vāra, bet arī Eiropas Savienības eh, instrumentu kaste, jeb maigā vāra, nu mums varbūt uh, vajadzētu būt uh, maigākam attiecībā uz uh, stingro vāru un uh, Mm, stingrākiem attiecībā uz maigo varu un jāparaugās, kā mēs labāk varam aizstāvēt savas eh, intereses, kā mēs varam pastiprināt reģionālās kārtības un kā efektīvāk aizstāvēt eh, daudzpusējo sistēmu, multilaterālismu. Eh, tāpat bija runa par mūsu līdzekļiem. Ir svarīgi paraudzīties, kā mēs varam izveidot labākas stratēģijas, kas cerams tiks iestrādāts arī jaunajā budžetā ārējās darbības dienesta eh, daudzgadu finanšu schēmā. Tur bija 13% palielinājums mm, domāts. Cerams, ka to izdosies apstiprināt, tāpat mums nepieciešams strateģiskais virziens. Eh, tad, kad šis priekšlikums tiks apstiprināts, mēs eh, sagaidām turpmākās diskusijas un arī ceram turpmāk sadarboties ar AFET komiteju. Un, protams, ar prieku atbildēsim uz kādiem jautājumiem vai sniegsim kādu ieguldījumu, ja nepieciešams. Paldies, Defāna kungs! Tiešām bija ļoti interesanti uzklausīt šo jauno e, pozīciju, kāda ir Eiropas ārējās darbības dienestam, ka nevajag tikai vērst plašumā tās e, lielās lietas, bet varbūt būt stingrākiem tajās stingrajās lietās un arī pat e, maigajās lietās pastiprināt šo stingrību, jeb intensitāti. Labi, kolēģi, paldies par! jūs teikto gaidīšu grozījumus. Cerams, ka tad būs laba sanāksme ar ēnu referentiem, meklējot kompromisu. Paldies Delfēnu kungam. Laika grafiks ir šāds. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 11. oktobris, 11. 11. Balsosim par šo ziņojumu 21. novembrī komitejā un decembrī gaidāms balsojums plenārsēdē. Tagad man ir tas prieks nodot sanāksmes vadību Šuicas kundzei, vai kurš tad vadīs? Labi, tad jūs vadīsit eh, tālāko sanāksmi 24. 25. darba kārtības punkts. Mums ir paplašinātā biroja sanāksme. Eh, bez 15.6. tā būtu jāsāk, tāpēc lūdzu mēģināsim laicīgi noslēgt eh, šo sanāksmes daļu. Paldies! Tātad turpināsim, kā jau mūsu priekšsēdētājs norādīja. Tagad parā, paredzēts kopīgās debats par 24. un 25. punktu. Vispirms eh, Eiropas Savienības un Marokas karalists nolīgums vēstuļu apmaiņas veidā par grozījumu izdarīšanu 1. un 4. protokolā Eiropas un Vidusjūras reģionu valstu nolīgumam par asociācijas izveidi starp Eiropas kopienām un to dalību valstīm no vienas puses un Marokas karalisti no otras puses. Un arī Eiropas Savienības un Marakas karalistas nolīgums vēstuļu apmaiņas veidā par grozījumu izdarīšanu 1. un 4. protokolā Eiropas un Vidusjūras reģionu valstu nolīgumam par asociācijas izveidi starp Eiropas kopienām un to dalību valstīm no vienas puses un Marokas karalisti no otras puses. Nu, lūk. Atzinumu sagatavoja Vistisena kungs abos šajos ziņojumos, tad abos gadījumos referents visi senagungs, un tad nu lūdzu. Tūlīt arī došu jums vārdu. Paldies, priekšstādātājs kundze. Protams, mēs tagad pievēršamies atzinumam ko izstrādājam saistībā ar Eiropas Savienības nolīgumu par mūsu tirzniecības vienošanos ar Maroku, starp Rietumu Sahāru. Šajā nolēmumā tur bija mm, nosprausti specifiski nosacījumi attiecībā uz pašreizējās tirzniecības vienošanās grozījumiem, to starp arī ar Rietumu Sahāru, tā lai eh, tas eh, būtu spēkā. Tas ir INTA jautājums Mm, bet eh, mums tika lūgts sniegt atzinumu, mm, bet eh, tā kā ir laika ierobežojumi, tad, es, kā es saprotu no INTA komitejas, nebija iespējams visu paveikt laikā, tad nu, mēs veicam atzinumu attiecībā uz atzinumu un INTA ir tātad nolēmusi lai šī paredzētā forma būtu vēstuļu apmaiņa starp ES un Marokas karalisti. Runājot par Savienības tiesas nolīgumu, mm, te ir jānovērtē ekonomiskais ieguvums rietum Sahāras iedzīvotājiem. Otra lieta, mm, kas mūsu kompetenci saista, ir mm, apspriešanās ar vietējiem iedzīvotājiem. Manuprāt, tas ir tieši tas, uz ko vajadzētu vērst mūsu uzmanību mūsu atzinumā, tāpēc esmu arī eh, tādu salīdzinoši īsu atzinumu izstrādājis nosūtīšanai Inta komitejai, kur tiek atkārtoti svarīgie punkti, jo īpaši ANO nozīme, kad e, ir pāruns par Rietumu Sahāras statusu un tāpat arī e, ārējās darbības dienestu un komisijas e, centieni minēti, lai varētu izpildīt nolēmumu, nolēmumu prasības, kuras aprakstīju pirms brīža. Es zinu, ka tas ir ļoti pretrunīgs politisks uh, Eh, sarežģīts eh, temats, bet eh, šobrīd mūsu mm, uzdevums ir novērtēt vismaz šīs Eiropas Savienības nolēmuma prasības un tad mūsu atzinumu nodot Inta komitejai. EKR grupa lūdza, lai arī mums būtu vēl viena viedokļa apmaiņa ar īpašo ANO sūtni šeit komitejā par plašākiem politiskiem aspektiem Rietum Sahārā. Tomēr es aicināšu kolēģus, lai šis ziņojums ar visnotaļ tehnisko tēmu skartu šo konkrēto jautājumu, nevis izvērstos tādā politiskā retorikā un saistītos ar politiskiem viedokļiem par Rietum Sahāras statusu. Tāds ir mans viedoklis un ar prieku strādāšu kopā ar ēnu referentiem pie šīs tēmas, pateicos sekretariātam un arī maniem darbiniekiem par paveikto, bet labprāt uzklausīšu arī kolēģi komentārus. Paldies! Visi sena kungs, jūs jau teicāt, ka Inte ir atbildīgā komiteja, bet um, tā kā temats ir svarīgs, tad arī Afet nolēmus sniegt atzinumu Mm, gan par procedūru, gan arī par rezolūciju. Man ir eh, pieteikušies daži mm, kolēģi. Predeskungs no ITP. E Paldies, priekšsādātāji, dzinīgi vērtēju to, ka mēs šeit komitejā runājam par šo tik svarīgo jautājumu, kas skarēs un Marokas attiecības. Es vēlētos uzsvērt vēlreiz to, cik svarīga ir Maroka mm, kā īpašais Eiropas Savienības partners. Ne tikai divpusēji, mm, bet arī raugoties reģionālā perspektīvā. Un mm, to arī apliecināja komisārs Hāns pavisam nesen, kad viņš devās uz Arabu septembrī, un šajā vizītē viņš uzsver to, cik svarīgi ir um, atjaunot, pastiprināt šo sadarbību. Ārlietu ministrs Buritēna kungs arī pauda vēlmi pašķirt lapusi pēc um, šiem dažiem grūtajiem uh, gadiem. Buritēna kungs uh, viesosies uh, šajā komitejā vēl šogad. Tā būs lieliski iespēja ar viņu apmainēties viedokļiem. Mm, šis Inta un arī afet atzinums ir īstajā brīdī par šiem delikātajiem jautājumiem. Jautājums arī par dienvidu provinci ir bijis ļoti sarežģīts, tāpēc mums ir jābūt realistiskiem, mums ir jāatzīst, ka afet atzinums un inta ziņojums tagad nesniegs tādu galīgu problēmas risinājumu. Mūsu darbs e, tomēr var atbalstīt e, pūliņus, meklējot risinājumus, kā jau tas tika teikts, ir e, ļoti svarīgi strādāt, lai atbalstītu risinājumu meklēšanu, nevis meklēt to kā aizbildinājumu, mm, polemikas radīšanu. Un šajā kontekstā, manuprāt, pirmā atzinuma projekta versija, ko izstrādājis mūsu kolēģis Vistisens, ir ļoti labi izveidot, ņem vērā arī iepriekšējās diskusijas, kādas mums bijušas par šo tematu. Uh, šajā komitejā. Un teksts, kas šodien mūsu priekšā ir labs izais punkts, jo te ļoti skaidri norādīts, ka Eiropas Savienības pozīcija nav mainījusies attiecībā uz dienvidu provincēm un ka mēs turpinām atbalstīt apvienoto nāciju procesu. Mm, arī šī ideja apmaiņa ar grupām no reģiona parādīja, ka šis reģions um, tikai iegūtu, ja tas tiktu iekļauts vienošanā. Iedzīvotājiem ir tiesības uz ekonomisko attīstību un tāpat arī ir tiesības uz to, lai būtu ciešākas ekonomiskās attiecības ar Eiropas Savienību. Ja, ja tas tik noraidīts, tad tas uh, varētu radīt risku pasliktināt mūsu attiecības ar svarīgu partneri, bet arī, dzen, varētu tika delokalizēti Dienvidu provinces produkti uz Maroku. Nu, lūk, tas ir viens no iespējamiem efektiem, ja no mūsu puses uh, būs noraidījums. Nu, te nav ļoti daudz iespēju. Tātad tas gan būtu ap, pavisam absurdi. Un jau mēs to redzam. Mm un tas nenāk par labu. Jāizveido atbilstīgs juridiskais pamats, nevis tā mm, vietā. Lai to nedarītu, jārada tirznieciskie sakari, šīs plūsmas. Un šeit, protams, Inta ir atbildīgā komiteja attiecībā uz to, eh, kā mēs sakosim līdz šim er, jautājumam. Protams, arī jāsazinās ar Marokas kolēģiem par to, kā mēs varētu uh, marķēt šīs eh, provinces, mm, tātad Dienvidu Sahāras eh, produktus. Tur ir jāatrod risinājums. Un eh, es domāju, ka mums ir lieliska sadarbība ar Vistisenu kungu un arī citiem ēnu referentiem. Es tikai ceru, ka mm, šis atzinuma projekts par Maroku un par reģionu kopumā ļaus koncentrēties uz to pašu svarīgāko. Tātad aicinu eh, čakli strādāt šīs sanāksmes beigās. Paldies, Prēdas kungs. Kā jau jūs zināt, tad Alona kungs ir, ir inta referents. Viņš šobrīd nav zālē. Tagad Valero kundze no zaļajiem. Nē, vai arī? Jā, Klaus, eh, lai izsakās pirmais. Buhner kungam jādodas projām. Jau... Izteikšos īsi. Es eh, domāju, ka šeit mums vajadzētu patiešām nošķirt. Nu, nav taisnībā tas, kas ir ticis vairāk kārt teikts, proti, ka eh, šīs dienvidu provinces pieder Marokai. Tas ir eh, tā ir nelegāli okupēta, okupēta teritorija. ANO tas ir oficiāli konstatēts, un es patiešām esmu sašutis, ka Eiropas komisija ir paziņojusi, ka tā meklēs uh, ceļus, kā um, apiet Eiropas Savienības tiesas spriedumu. Un viņi to jau ir izdarījuši. Tāpēc, ka Rietum uh, Sahāras iedzīvotāji tagad tiek uzskatīti par šo teritoriju iedzīvotājiem. Uh, un viņi tiek apjautāti kā oficiālie pārstāvji, bet nevalstiskās organizācijas netiek iesaistītas. Līdz ar to šis tiesas spriedums jau ir pārkāpts. Mums vajadzētu atcerēties, ka aktīvisti tur sēž cietumā, un daļēji viņi arī tiek spīdzināti ar metodēm, par kurām es vispār iepriekš nebiju informēts, un esmu pārsteigts, ka viņi vispār ir izdzīvojuši. Tāpat arī bija kāds starpgadījums Tad, kad um, Intas delegācijas, uh, uh, Intas komitejas delegācija viesojās Rietumu Zahārā. Šī delegācija vēlējās tikties ar kādu NVO un šo grupu aizturēja policisti. Pēc tam uh, mūsu Uh, mūsu grupas pārstāvji gribēja tikties ar šo NVO, bet uh, policija uh, viņiem pat tā kā uzbruka. Mūsu delegācijas pārstāvi mēģināja tur izturēties ar pieklājīgi un viņus tā kā pierunāt, bet viņai šķiet tas neizdevās. Es patiešām esmu sašutis, ka Eiropas Savienība, kas vienmēr tiek uzskatīta par vērtību savienību, tik atklāti bradā ar kājām ANO lēmumus un cilvēktiesības. Es domāju, ka mums vajadzētu būt pret šo vienošanos. Thank you. Thank you. Jā, paldies, Buhner kungs. Vai vēl kāds vēlētos izteikties no politiskajām grupām, politisko grupu vārdā? Valēro kundze, jā, bet. No delegācijām Jālas kundze un pēc tam Valero. Jā, es vēlētos pateikties eh, kolēģim par eh, šo eh, priekšlikumu. Es domāju, ka tas ir līdzsvarots. Ņemot vērā mm, to, ko dara komiteja. Komisija, saņemot šo mandātu no Eiropas Savienības tiesas, saprotu uh, viedokļus, kas ir atšķirīgi, mm, bet, nu, ne jau mums Eiropas Savienībai būtu jāpieņem šādi lēmumi vai jārisina Sahāras problēma, bet, uh, kas mums ir gan jādara, tas būtu neradīt eh, vairāk problēmu dienvidu provinču iedzīvotājiem un arī pašam Marokas karalistes valdībai, kas atrodas ļoti sarežģītā situācijā, kas ir īpaši Eiropas Savienības partneris un kas ar mums arī sadarbojas cīņā pret terorismu, tāpat arī arī risinot eh, migrācijas jautājumus. Mm. Arī sādarbojoties mm, vidusjūras attīstības jautājumos, šajos abos krastos. Un eh, tad nu, mums eh, Eiropas Savienībai vajadzētu tiešām strikti pieturēties pie um, š, tiesas nolēmuma tā dotā mandot, mandāta, jā, nu, ja nu ir kādas neskaidrības, tad tur ir jārīko referendums, bet tas nav jādara mums, tas ir ANO jautājums, es saprotu, ka viņi sasauc visus pārstāvis, to starp arī policijas um, pusi, kas uh, tur var būt arī kādi leģitīmi iemesli, bet uh, tam nevajadzētu būt saistītam ar šī faila risināšanu. Un tad es arī piekrītu tam, ka šī komisija, kas ņem vērā visu uh, kopainu, ne tikai šo konkrēto problēmu. Nu, kā, tad nu ir jāsako Vīsticena kunga aicinājumam un ir jāatbalsta viņa dokumentā teiktais. Paldies, Ajāls kundze. Tagad Valero kundzei vārds. Paldies. Es runāšu zviedru valodā, kā jau nu pateica Klaus, ka vajag nedaudz arī mm, neieslīgt tādos paziņojumos ņēmu vērā arī kolēģis, nu, pateikto. Un tā vietā, lai runātu par dienvidu šīm teritorijām, jārunā varbūt par neautonomām provincēm, bet, nu, tā mēs nesakam. Īsnībā runa ir par okupētām teritorijām, un tad es, Maroka ir okupējuši šo rietumu Saharas daļu, un tad šī okupētā daļa ir viesus izmaiņas iedzīvotājos. Jo vairums eh, dzīvo tādās nometnēs. Mm, nu, tad ir jācenšas eh, kā rīkoties, bet, nu, es Nevar teikt, es eh, pilnībā piekrītu es nolēmumam. Es domāju, ka mums jādara viss iespējamais. Kas mūsu spēkos? Rietum Sahāra ne, netiek iekļauta eh, nolīgumā ar Maroku. Maroku nevar pārdot produktus, kas nāk no Rietum Sahāras teritorijas. Tāpat arī ziņojumā tur ir runa, ka neatzīstam Rietumu Sahāru un to, ko dara ANO ah, nu, un, un citi nē. Nu, nav bijusi debate par to, ka mēs kaut ko neatzīstam. Zviedrijā neko tādu nav teikusi. Bet, nu, tajā pašā laikā mēs arī sakām, ka atbalstam ANO ieguldījumu mm, tajā, lai tiktu atrasts risinājums Sahāras jautājumam un tiktu ņemts, ņemtas vērā iedzīvotāju tiesības. Tā tad ir jāvirzās uz priekšu tā, lai šīs eh, zonas iedzīvotāji varētu piedalīties referendumā. Un tā vietā, lai atbalstītu ANO, uh, tā darbā mēs darām tieši pretējo. Nu, mēs beigās paši cenšamies uzņemties viņu lomu, nu, bet nu tad par eh, konsultēšanos. 112 organizācijas ir tikušas uzaicināts šeit, 94 eh, no tām vai nu nesaņēma eh, uzaicinājumu, vai arī nevēlējās piedalīties, un tad komisija devās uz turienu, runāja ar šiem cilvēkiem. Rabatā vai arī Rietum Sahārā, manuprāt, tas e, nav atbilstošs process. Manuprāt, tas ir tiešām šausmīgi. Šausmīgi, ka mēs pametam šos Rietum Sahāras iedzīvotājus, jo te nav runa par Jo tai ir runa par eh, šiem cilvēkiem. Tiesa bija ļoti skaidra. Cilvēki tur dzīvo. Nu, un mums viņam jāpalīdz. Ok, thank you, Mrs. Paldies. Mm. Tagad Pike kungs mm, Magriba valstu departamenta vadītājs. Viņš ir organizējis arī būtiskas konsultācijas, lai izpildītu padomus mandātu, lai varētu apspriesties ar Rietumsahāras iedzīvotājiem. Būtu ļoti interesanti uzklausīt, um, kāda ir šīs um, apspriestas rezultāti. Pikē kungs, vārds jums. Paldies priekšsēdētāji. Es pārstāvu ārējas darbības dienestu, un arī komisija ir bijusi ļoti cieši iesaistīta. Un mēs eh, tiešām nodrošinām konsultēšanās aspektu. Eh, sākumā vēlos norādīt, ka mēs atzinīgi vērtējam šo